Alanam Kādekam, referāt, referentam, eh, lai informētu mūs par izkraušanas pienākumu ziņojumu. Priekšādātājs kundze, komisāra kungs, godāmie kolēģi. Mēs eh, divus mēnešus run, run, um, diskutējām par eh, to, kādi nosacījumi zvejniekiem būs jāievieš. Uh, ieviešot šo reformu, kas pilnībā izmaina zivsēniecības politiku. Es vairāk kārt esmu to teicis, un arī atkārtoju to šodien, izkraušanas pienākumu būs ļoti grūti ieviest, jo īpaši, ja runa par uh, eh, zivsēmniecību, kur tiek uh, zvejotas dažādas sugas un uh, amatnieku zvejniecību. Ja ir runa par likumdošanas priekšlikumiem, tad vajadzētu ņemt vērā to, kāda būs ekonomiskā un sociālā ietekme. Uh, Eh, šādiem tiesību aktiem. Ja eh, zvejniekiem vajadzēs visu izvest krastā, tad eh, šie nosacījumi būs ārkārtīgi grūti ieviešami. Pašlaik šie, šis pienākums ir selektīvs, bet mēs saprotam, ka šī pienākuma īstenošana būs ļoti sarežģīta. Mēs visi uztraucamies par to, uh, lai varētu saglabāt resursus, lai varētu nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko aktivitāti. Bet mums vajadzētu padomāt arī par eh, to, kādā veidā nodrošināt šo selektivitāti. Uh, Trialogā mums izdevās samazināt negatīvo ietekmi. Pirmām kārtām komisijai katru gadu vajadzēs publiskot ziņojumu par īstenošanas pasākumiem, par grūtībām, ar ko ir saskārušies zvejnieki, un vajadzēs rast arī sinājumus. Šos ziņojumus vajadzēs gatavot kopā ar dalību valstīm. Attiecībā uz izkraušanas pienākumu tas būs attiecināms tikai uz tām zvejniecībām, kurām ir jāīsteno šis pienākums 2015. gada 1. janvārī. Tāpat arī tiks ņemtas vērā ražotāju organizācijas. Būs jānodrošina arī uh, uzglabāšana un uh, zivju mazuļu saglabāšana. To visu vajadzēs darīt dalību valstīm. Sa tātad šie pienākumi ir daudz mērenāki salīdzinājumā ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Video novērošana kontrolēm nebūs obligāta. Iepriekšējo debašu laikā jūs runājāt par daudzgadu um, pārvaldības plānu Baltijas jūrā. Šis plāns ir ļoti svarīgs, ik viens to teica, jo tas ir pirmais šāda veida plāns, kas tiek gatavots uh, kopējās zilsainesīs politikas ietveros. Uh, kolēģi un arī jūs, Veles kungs, norādījāt, ka tas būs modelis pārējiem plāniem. Mani šis plāns arī ļoti uztrauc, man jau visvairāk uztrauc dažu dalību valstu attieksmi. Ehm, šīs dalībvalstis vēlas apiet eh, parlamenta prerogatīvas, neskatoties uz eh, Eiropas eh, tiesas spriedumu Venecuēlas lietā. Šīs dalībvalstis vēl vien ignorē koplēmu procedūru attiecībā uz daudzgadu plānu. Francijas un Spānijas kopējā paziņojumā tiek uzsvērts, un es šeit citēju, ka li, ko, parastās likumdošanas procedūra nav adekvāta. Šīs dalībvalstis uzskata, ka uh, Uh, daudzgadu plāna darba grupas secinājumus padomi nav ņēmusi vērā. Un uh, tāpat arī nav nekādu starp iestāžu statūtu. Bet ir jānodrošina savstarpēja uzticēšanās starp parlamentu padomu un komisiju, bet Francija un Spānija savukārt šo uzticēšanos vēlas graut. No Zilsaimniecības komitejas puses es eh, nosodu šo līgumu pārkāpšanu. Diemžēl padomas pārstāv nav klāt. Es ceru, ka padoma pieņems saprātīgu nostāju. Es vēlēšos aizsargāt parlamenta prerogatīvas līdz pašām beigām, ja komisija izvēlēsies eh, um, uzsākt šādu starpiestāšu strīdus. Paldies, tagad došu vārdu komisāram Velam, un es gribētu viņu laipni lūgt nerunāt ilgāk par trīs minūtēm. Paldies, priekšādātāji, godājumie deputāti Kadeka kungs. Izkraušanas pienākums ir ļoti būtisks elements kopējās zivsainiecības politikas reformā. Mēs vēlamies vērsties pret um, zivju izmetumiem, jo izmetumi rada ļoti negatīvu tēlu šai rūpniecībai. Tāpat arī tas ļoti negatīvi ietekmē krājumu izmantošanu, ekosistēmu un zivsaimniecības ilgspējīgo ekonomisko, uh, re, ilgspējīgos ekonomiskos rezultātus. Šie Noteikumi, ko mēs grasāmies pieņemt, nodrošinās juridisko skaidrību un ļaus dalībvalstīm īstenot izkraušanas pienākumu. Es gribētu pateikties Elēnam Kadekam un ēnu referentiem par ļoti grūto darbu un vēlēšanos panākt kompromisus. Esmu priecīgs, ka esam e, vienojušies par tādu tekstu, kas ir akceptējams visām pusēm kompromisa tekstā ir respektēti galvenie elementi un ir uzsvērti galvenie mūsu sākotnējā priekšlikuma principi. Tātad ir jānodrošina juridiskā noteiktība un ir eh, jāļauj eh, veikt šis izkraušanas pienākums, labojot esošos tiesību aktus. Nākamais posms attiecībā uz uh, ziemeļu un austrumu ūdeņiem tuvojas un ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Mums ir vajadzīga šī juridiskā noteiktība, ko uh, kopējā regula tagad nodrošinās. Izmetumu plāni šīm zivsaimniecībām virzās uz priekšu ļoti labi. Dalībvalstu sadarbība arī ir uzlabojusies. Mēs esam ņēmuši vērā mūsu pieredzi attiecībā uz pelāģiskajiem izmetumiem. Uh, un plāniem, kas bija jāizteno 2015. gadā. Arī sadarbība ar padomu ir kļuvusi intensīvāka. Mēs arvien vairāk iesaistām dalību valstu grupas eh, kopējo rekomendāciju izstrādē. Sadarbība starp komisiju un dalību valstīm arī ir it gludi. Mēs nodrošināsim, lai šie plāni tiktu izveidoti līdz nākamā gada sākumā. Kas attiecas uz pašreizējo īstenošanu, kas ir ļoti būtisks elements, vēlos teikt, ka cieši kontaktējamies ar industrijas pārstāvjiem un nacionālajām iestādēm. Mēs vēlamies palīdzēt ar pašlaika spēkā esošajiem politiskajiem instrumentiem. Esam arī kontaktējušies ar peleģi, pelāģiskās zvejas konsultatīvo padomi, lai varētu uh, Eh, cieši sekot līdzi izkraušanas pienākuma īstenošanai. Pat ja omnibusa regula netiks pieņemta, mēs eh, netika, pie, netika pieņemta, mums eh, kopš šī gada sākuma nav bijis liela problēmu. Esam lūguši skaidrojumus no dalību valstīm un arī no konsultatīvās padomas, bet šie skaidrojumi ir prasīti par nelieliem, ne, nebūtiskiem jautājumiem. Mēs eh, tātad paļaujamies uz sadarbību starp dalību valstīm reģionālā līmenī, un mēs arī redzam, ka zvejnieki ievēro noteikumus. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mēs eh, ļoti priecājamies par dalību valstu un industrijas izrādīto atbildīgo attieksmi, un mēs ceram, ka nākotnē tā tas turpināsies. Paldies! Paldies, un tad tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Um, um, pirmais izteikties Gabriels Mato, tautspartijas grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Kopējā zivsaimniecības politikas reforma ir uzsākusi jaunu posmu Eiropā. Mums ir jāpielāgo Eh, šie noteikumi un izgraušanas pienākums ir viens no šādiem aspektiem. Dažiem cilvēkiem tas var patikt vairāk, citiem mazāk, bet tā ir realitāte un tas ir obligāts pienākums. Tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu zivsaimniecību. Mums ir jāsaprot, kādi pasākumi tieši ir jāveic, lai mēs varētu ieviest visas vajadzīgās izmaiņas. Mums ir jābūt elastīgiem, lai zvejnieki varētu pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Eiropas parlaments spēr ļoti nozīmīgu soli šajā pielāgošanas periodā pirms tiks īstenotas sankcijas. Mums ir arī jādomā, kādi ir um, rezultāti pēc viena gada īstenošanas. Šeit ir runa par pilnīgi pretēju pavērsienu kopējā zivsēmniecības politikā. Mums ir jānodrošina tādi pasākumi, kurus varētu akceptēt visi. Galu galā šeit ir runa par mm, juridisku pārējas periodu. Ir jāievieš izmaiņas tehniskajās regulās un uh, reģionālajās programmās. Mēs vēlamies lai politiķi, zvejnieki, zinātnieki, tehniķi un citas iesaistītās puses nodrošinātu, lai praksē īstenošana rit glūdi. Ir vajadzīga harmoniskāka likumdošana, un tās izveidē mums ir jāņem vērā iepriekšējā prakse. Es ceru, ka visi darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai uh, šī regulā nāktu par labu gan jūras vidē, gan arī ekonomikai. Paldies! Nākamā runātāja no sociāldemokrātu grupas uh, Ulrika Roduste. Priekšādētājs kundze, godāmie deputāti, izkrāšanas pienākums tika ieviests, lai vērstos pret uh, zivju izmetumiem. Uh, Šīs nevajadzīgās zivis bieži vien ir pārāk uh, maza izmēra vai arī nav īstās sugas zivis. Šādā veidā mēs redam katastrofālas sekas uh, gan ekonomikai, gan arī uh, bioloģiskajai daudzveidībai un vidē jūrā, jo šīs zivis bieži vien jūrā tiek atpakaļ izmestas tad, kad tās jau ir beigtas. Uh, Ir jānodrošina lielāka konsekvence, šeit ir vajadzīgas izmaiņas, ir jānosaka minimālie references lielumi, ir jānosaka piez, atļautā piezveja un eh, jādomā par to, kā eh, pielāgot eh, šo regulējumu konkrētiem reģioniem. Ir jāievieš arī kalendārs, lai zvejniekiem šī pielāgošanās ritētu gludāk. Un tagad ir pienācis laiks visu to ieviest praksē pēc iespējas ātrāk. Paldies. Nākamā runātāja EKR grupas vārdā Tomašīčas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Omnibus regulai ir jānosaka ļoti skaidri mērķi harmonizācija izmetuma aizliegumu sakarā, lai izvairītos no pārmērīgas uh, slodzes eh, zvejniekiem. Zvejniekiem ir jābūt spējai labāk eh, adaptēties eh, zivsaimniecības politikai. Izņēmums par iz, izmetumu aizliegumu piemērošanu tiek piemērots Horvātijai. Tas ļoti palīdzēs mūsu zvejniekiem. Pateicoties faktam, ka uh, Mm, drefējošie tīkli un uh, aizliegums tos izmantot, kā arī selektīvāku zvejas rīku izmantošana un uh, noteikumi obligāti ziņot par visām piezvejām radīja milzīgas uh, grūtības Horvātijas uh, zvejniekiem. Es atbalsošu par šo ziņojumu, es to atbalstu. Paldies, un tālāk Alda frakcijas vārdā Nikolai Kunze uz eh, kungs uz minūti 30. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka ilgspējīga uh, zvejniecība, zivju mirstības samazināšana, tie visi ir lieliski mērķi, tā ir, jā, tas ir jaunās eh, politikas vērtības. Taču likumdiešanas eh, pakotne tika pieņemta 2013. gada beigās, 14. gadā tā stājās spēkā, bet joprojām mēs šīs normas vēl uh, nepiemērojam. Uh, Rīt mēs balsosim par ziņojumu tekstu, kas ir vienošanās teksts eh, pār jauno politiku. Fakts, eh, ka izkraušanas aizliegumam ir noteikts eh, pārējais sagatavošanās periods, mm, ir saprātīgs, jo ir nepieciešams sagatavoties uh, šīs normas piemērošanai. Tikai tādā veidā var nodrošināt šīs politikas uh, izdošanos. Uh, Sarunu laikā ar padomu mēs esam cenšies mīkstināt atsevišķas prasības. Mums ir bijis daudz šaubu, jo praksē uh, kā mans kolēģis atzīmē, ir virkne dalībvalstu, kuras nav apmierināts ar šo jauno pieeju. Nestoties to, tas ir mūsu pienākums un zemniecības komitejas pienākums veicināt eh, šī, šo te normu īstenošanu dzīvē. Paldies! Nākamā runātāja uz vienu minūti Nijā Riada. Paldies! Jā, nu šīs normas ir pieņemtas eh, tādēļ, ka eh, zīves tiek izmestas jūrā, ja tās nav vajadzīgas. Tas apdraud jūras ekosistēmu un uh, ir ļoti svarīgi aizsargāt jūras ekosistēmu un uh, arī mūsu mazos zvejniekus. Mazie zvejnieki, eh, maz izmērs zvejniecības cieši no ļoti striktajām normām eh, zivsēmniecības sektorā. Regula pat par sevi ir ārkārtīgi tehniska. Tādēļ esmu eh, nākus klajā ar grozījumiem, kas pārāk neapgrūtinātu administratīvi neliela apjoma zvejniecības. Uh, un ļautu ieviest izmetumu aizliegumu soli pa solim. Jo maziem, eh, mazajām zivsainiecībām ļoti bieži ir ļoti grūti tikt galā ar visām šīm no, nu, birokrātiskajām normām. Paldies! Paldies! Tālāk Engstroms kundzi neredzu zālē. Došu vārdu Luīzē Vorsai. Uh, thank you. Uh, the common... Jā, paldies. Kopējais visvainoties politika ir politika, tā ir nepraktiska un neilgtspējīga. Iepriekšējais parlaments atbalstīja tā saucamo reformu, bet, nonāk, bet faktiski viņa katastrofu padarīja nedaudz mazāk katastrofisku. Un šeit man nāk prātā salīdzinājums ar Titāniku. Uh, jā, iet, liekas jau saprātīgi, ka ir uh, jāizliedz aizliegumi, bet uh, Izkraušanas pienākums neatrisina problēmu. Politika ir, e, tā ir, jā, tā ir jāpadara e, mazā kolektīva un jāpārtrauc Spānijas un citu lielo flošu e, zēģelēšana pa visām jūrām, izsmeļot tās. Runājot par zvejošanu Britu cilvēkiem, Britiem ir jāzina, eh, ka eh, Britu politiķi viņus ir nodevuši, un kāda kungs te tikai rotaļājas, bet pēc eh, būtības problēma nerisina. Tālāk Silvija Godārs kundze nākamā. Paldies, priekšādātāji! Izkraušanas pienākums nav īstenojams. Tas eh, liks eh, zvejniekiem glabāt savus krājumus uz eh, kuģiem, un mazajiem kuģiem tas būs neiespējami. Tāpat arī zvejniekiem vajadzēs saīsināt savu zvejas laiku un vajadzēs tērēt vairāk degvielas. Kāda būs jēga, kas notiks ar šīm zivīm, kas tiks izvestas krastā? Tās tiks iznīcinātas un kam īsti tas nāks par labu, kādiem ekonomiskajiem spēlētājiem, kas īsti uzņemsies eh, šo izkraušanu. Tas eh, neļaus eh, nodrošināt selektivitāti attiecībā uz zvejas rīkiem. Visi šie priekšlikumi, ja tie tiks pieņemti, tajos vajadzētu paredzēt izņēmumus mazajiem zvejniekiem. Šajā pārējais periodā uh, Eh, zvejnieki varētu nomainīt eh, savu aprīkojumu un eh, šādā veidā varētu ievērot visus tiesību aktos noteiktos pienākumus. Paldies, un tagad Francisko Milan Mona kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, protams, ka šis tiesība akts ir ļoti svarīgs, un mums šeit ir jāpieliek pie, pietiekošas pūles, lai tehniski varētu pielāgoties šīs jaunās normas ievērošanai. Balsojums, kas notiks rīt, palīdzēs novērst pretrunas eh, starp politiku un tehniskajiem pasākumiem izmetuma aizlieguma īstenošanai. Mums ir jānosaka šis aizliegums pilnībā visām zvejniecībām. Uh, nu, nedrīkst aizmirst faktu, ka iespējas pārdot uh, nevēlamo piezveju ļoti grūti. Uh, Tādēļ mēs esam nākuši klajā ar grozījumiem, eh, kas ļautu veiksmīgāk piemērot šīs normas. Vēniecības sektoram, protams, ir vajadzīgs laiks, lai piemērotos eh, šo normu ievērošanai. Es pats nāku no Galīcijas un eh, mums patīk šī elastība, kas ir iestrādāta, jo mazāka apmēra eh, zvejniec zivsainiecībām jaunās normas un to ievērošana var uh, radīt grūtības, jo ir jā, jāizmanto uh, citi uh, zvejas rīki un tam līdzīgi. Mēs Galīcijā bieži esam norādījuši uz to, ka trūkst līdzsvars zivsainiecības politikā, bet uh, pārvaldības eh, plāns eh, ir vērsts uz to, lai eh, novērstu šos trūkumus, bet mums noteikti būs jāatgriežas pie šī jautājuma izskatīšanas. Paldies un tālāk uz vienu minūti Agilēras Garcijas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Omnibus regula kura uzliek par pienākumu zvejniekiem eh, izkraut eh, nozvejoto. Eh, tas faktiski jau ir noteikts jaunajā cilvēcības politikā. Mums ir jātiek reiz par visām reizēm galā ar izmetumiem. Uh, bet eh, faktiski eh, jau 2015. gada 1. janvārī tam visam bija jāstājas spēkā. Eh, vairāki runātāji jau pieminēja to, cik šī norma ir svarīga, bet jāņem vērā tas, ka zvejniekiem nav viegli šo normu īstenot, un tādēļ ir nepieciešams laiks, lai sektors varētu piemēroties eh, šo normu izpildēji. Zvejnieki nesaņem pārāk daudz informācijas, eh, lēmumi tiek pieņemti Briselē, un zvejnieku eh, kooperatīvi ļoti maz zin par to, kas šeit notiek. Paldies, un nākamais runātājs Džeims Nikolsons uz vienu minūti. <clears throat> Paldies, eh, priekšsēdētāji. Zilsēmniecība saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem kā daudzas citas nozares lauksēmniecības jomā. Tas patiešām ir izaicinājums, ka mums ir jādara vairāk ar mazākiem līdzekļiem. Mums ir jārada daudz ilgspējīgāku nodrošinātāku zivsaimniecību, kas aizsargā mūsu krājums. Bet Eiropa jau nevar izdarīt visu. Kā daudzi teica, eh, KZP reforma 2013. gadā ir uzlikusi par pienākumu izskraut visu nozvejoto, pārtraucot izmetumu praksi. Jā, nu tieši tas ir tas, kas tika lūgts, un tas ir tas, kas tiek darīts. Jā, tas prasīja ilgu laiku, bet dažkārt pareizām lietām nepieciešams ilgs laiks un cerams, ka, ja runājam par ilgtermiņa izaugsmu zivsaimniecības jomā, tad tā varētu būt laba. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka parlaments ir nodrošinājis nepieciešamo elastību un iekļāvis arī pārejas periodu, jo ir nepieciešams pielāgoties nākotnē. Es ceru, ka šis eh, dokuments gūs panākumus un virzīsies strauji uz priekšu pavējam. Paldies, nākošais runātājs ir eh, Hanktonkungs. Priekšsēdētāja komisāra, nevajadzētu aizmirst, ka KZP ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums vispār ir bijusi izmetuma problēma. Jo visi grib pārtraukt, protams, šo izmetumu praksi, gan zvejnieki, kas vienkārši ir spiest iemest beigtas zivis atpakaļ jūrā, jo viņiem to prasa likums. Manuprāt, izkraušanas pienākums būs tikai veiksmīgs, ja tas tiks ieviests eh, reģionalizētā un īpaši zivsaimniecībai pielāgotā procesā. Šis kompromiss ir pieņemams, bet ne ideāls, un ir jāsaka, ka to būs ļoti grūti ieviest attiecībā uz balto zivju nozvejas sektoru, kas ir īpaši nozīmīgs Skotijā un citur. Tieši tāpēc es apsveicu šo te adaptēšanās periodu piešķiršanu. Ja mēs runājam par nevēlamās nozvejas samazināšanu vai izskaušanu, tad, manuprāt, šeit vajadzētu būt kvotu elastībai, lai sektors netiktu paralizēts ar kaut kādām noteiktām sugām. Un galvenais uzdevums būtu samazināt zivju mirstību, nevis vienkārši pārcelt programu, uh, eh, problēmu uz sauszemi. Paldies. Nākošais runātājs ir Frontis kungs. Paldies. Izkraušanas pienākums ir svarīgs solis KZP attīstībā, lai apturētu šo izbrāķēto zivju izmešanu. Un tieši tāpēc mēs e, esam ārkārtīgi dzīvi diskutējuši par šo dokumentu. Jāsaka, gan tā, ka tā gan ir tāda zaudēta iespēja, un, manuprāt, panāktais rezultāts ir mazāks par to, ko mēs plānojām. Un jāsaka, ka nesam izpildījuši visu, ko gribējām. Protams, jāsaka, ka aizvien vairāk tiek izmantota precīzi eh, zinātniski dati. Un šeit es runāju arī par mazajiem zivsaimniecības uzņēmumiem, kas ir 80% no visiem uh, runājot par šiem standartiem, eh, tomēr es gribētu tādu ilg, ilg lielāka termiņa pieju un nosakot skaidrus mērķus attiecībā uz izmešu pārvaldību. Paldies, Saro Santas kungs, lūdzu. Es gribētu uzsvērt, ka šī regula būs ļoti atšķirīga no iepriekšējās eh, kopējās zivsaimniecības eh, politikas. Izmetumi protams, ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies saglabāt eh, zivju krājumus, un, protams, ir vajadzīga cita pieeja zivsaimniecības politikai. Taču tas eh, viss ir ļoti rūpīgi jāizskata, un visam ir jāseko līdzi. Šeit tiek runāts par dažāda veida zvejniecību, un ja kādai zivī pilnībā tiek uh, iztērēti krājumi, tad tā vairs neatjaunojas. Savukārt šādu krājumu uh, iztērēšana ietekmē citas zivju sugas, un tas nozīmē, ka šīs zivis vispār vairs nevajag zvejot. Vajag uh, ņemt vērā tātad uh, šo krājumu iztērēšanas ietekmes citām sugām. Tagad Gerlingas kundzei vārds. I'm pleased finally Esmu patiešām priecīga, ka beidzot var atbalstīt šo ziņojumu pasakos Kadek kungam par smago darbu. Es zinu, ka tas patiešām bija grūts darbs. Eh, jāsaka, ka diemžēl eh, šis dokuments eh, netika pieņemts šī gada sākumā, bet, nu, jāsaka, ka omnibus regulē varbūt šeit nebija tas labākais darba sākums. Uh, Un šeit ir runa par zvejnieku uzticību parlamenta darbam. Es ceru, ka tas ļaus ātri izlabot kļūdas esošajā likumdošanas, eh, esošies likumdošanas aktos līdz brīdim, kad komisija nāk klajā ar nākošajiem pie, piedāvājumiem, bet patiešām esam priecīgi, ka mums šādi ātrie kļūdu labojumi ir iespējami. Kas attiecas uz izmešu aizliekšanu, tad jāsaka, ka tas bija viens no Eiropas Savienības risinājumiem, ko atbalstīja mūsu pilsoņi, par ko runāja pozitīvā gaisotnē. Tieši tāpēc es gribēju teikt, ka mums ir tāpat jāvirzās uz priekšu, jābūt tikpat ambicioziem un nevajadzētu novirzīties no KZP mērķiem. Paldies, tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Valesis kungs pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Izmetuma izskaušana ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo tiek lēsts, ka apmēram 23% no izmešiem, ka 23% no nozvejas ir izmeši, un tagad zvejniekiem būs jāizkrauj viss, kas ir komerciāli vērtīgs. Protams, ka mums būs arī risinājumi, uh, zivīm, eh, kas tiek noķertas bez kvotas vai kas neatbilst izmēram. Tas ļaus nodrošināt ilgspējīgu krājumu, eh, pastāvēšanu un ilgspējīgu resursu izmantošanu, un, protams, arī ļaus eh, pārtraukt šādu te krājumu neliederīgu izmantošanu. Liels paldies referentam! Paldies, nākošais runātājs. Dāra Fonsalēca, lūdzu. Atvainojos, es negribēju runāt par izkraušanas eh, pienākumu. Es neprasīju brīvo mikrofonu par šo jautājumu. Tad došu vārdu Ričanam Korbetkungam, kas lūdz izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Nē. Tad arī viņu svītrojam. Nākošais runātājs Nats Marijas. 2015. gada regula būs eh, ļoti nozīmīgas pārmaiņas kopējā zivsaimniecības politikā. Te ir runa par vidas aizsardzību un par to, ka vajadzētu samazināt izmetumus. Taču vidas aizsardzība un zivju krājumu saglabāšana tām ir jānodrošina arī ilgspējīga zvejniecība. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu jo īpaši domāt par mazajiem zvejniekiem, jo šiem zvejniekiem darbība kļūs daudz apgrūtinošāka. Ir jānodrošina lielākas investīcijas, darba izmaksas pieaug. Tieši tāpēc ir vajadzīgs garš pārējais laiks. Tāpat arī ir jānodrošina finansiāls atbalsts, lai mazās eh, zvejniecības varētu ievērot eh, šos nosacījumus. Mazajām uzņēmumiem nepieciešams arī investīcijas. Paldies, paldies, un tagad vārds Izabelai eh, Tomāk kundzei. Tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, komisāra kungs, man bija eh, jāpiedalās balsojumā budžeta komitejā. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi, eh, tas bija viens no saukļiem, ko mēs izmantojām zilsaimniecības politikas reformas laikā. Tātad, uh, nulles izmeši. Bet, diemžēl, realitāte ir pavisam citāda. Proti, šobrīd ir pienākums uh, izkraut. Un man ļoti žēl, ka mēs nesam pienācīgi domājuši par problēmu risinājumiem un es nesam domājuši par to, kā mēs varētu selektīvi izraudzīties uh, kuģus un instrumentus. Mums ir jāatbalsta zvejnieki tā vietā, lai nepārtraukti sankcionētu. Vairākums atbalstīja šo priekšlikumu, bet es to neatbalstīju, bet katrā ziņā mēs nepārakstīsim kopējo zivsaimniecības politiku. Mums šobrīd ir jāizvērtē šīs izkraušanas pienākums, un mēs zinām, cik lielā mērā tas ietekmēs uh, zvejnieku uh, ikdienu, un tas noteikti ietekmēs arī pie, piekrastes reģionus. Paldies! Paldies, un tagad vārds Jakovčič kungam. Prezidentin. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, vēlos norādīt, ka man ir daudz draugu zvejnieku vidū, un ir viens zvejnieks no Poridžas pilsētas, kurš man ir labākais draugs kopš bērnības, un viņš vienmēr mēdz teikt, ka zvejnieki bija skeptiski, neusticējās tiem, kas pieņem likumus. Uh, Taču es gribu šodien būt tāds mazs zvejnieks un arī paust bažas, jo nezinu, kādas būs beigas visam. Arī es gribētu ticēt, ka šie izkraušanas prasības ir vienādas ar uh, ilgspējīgu zvejsaimniecību, taču ļaujiet man teikt, ka nezinu, vai tiešām tā notiks. Turklāt Šī vajadzība, ka ir nepieciešams parādīt elastīgumu un uh, pārējais periods, iespējams, ka tieši šie līdzekļi būs tie, kas dos iespēju zvejniekiem justies daudz labāk pāris gadus pēc tam, kad šīs direktīvas stāsies spēkā. Paldies! Paldies! Šon Ferēras arī vienu minūtu senhor presidente as devoluções de peixe ao mar. paldies priekšsēdētājam. Izkraušanas pienākums uh, un izkrau, izkraušana jūrā, um, tā ir pamatojama ar vairākiem uh, apsvērumiem. Mums ir jādomā par to, kā mēs pārvaldam zivju resursus, un ir svarīgi saprast, ka ir um, milzīga um, atšķirība starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā, un šāda te noteikumu ieviešana balstās uz ārkārtīgi dažādiem un atšķirīgiem izējas punktiem. Ir ļoti dažādi zvejas veidi, tātad mazā zveja, rūpnieciskā zveja, un risinājums nevar būt visiem viens. Mēs redzējām arī e, eh, zivsēmniecības komitejā, risinot jautājumu par Asoru salām. Kas gal galā uzņems visas šīs izmaksas. Un nozars pārstāvji vērs mūsu uzmanību uz to. Mēs centāmies uh, iesniegt grozījumus, diemžēl vairākums tos noraidīja un jautājums joprojām paliek bez atbildes. Paldies. Paldies. Pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūras ietvaros ir Šultas kungs. Hvala za besedo. Uh, torej, uh, gre za. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Tātad te ir runa par noteikumiem, kuriem ir, zinām, ekoloģiskie, politiskie un ekonomiskie mērķi. Bet pašreizajā situācijā, diemžēl, risinājums nav tik skaidrs, kā to apgalvo komisija. Bieži vien mums rodas iespējas, ka šie noteikumi neatbilst praksē, tie ir ļoti aptālināti no situācijas praksē, un man rodas jautājums, cik lielā mērā mēs tiešām šos noteikumus varam īstenot. pastāv iespēja, ka šie noteikumi varētu radīt lielāku kaitējumu. Jūs runājat par uzraudzību, par sadarbību ar uh, kontrols veicējiem, bet ir jāsazinās arī ar zvejniekiem, ir jāanalizē situācija, ir jācenšas apkopot informāciju un ir jādara viss iespējamais, lai mēs tik tiešām nodrošinātu ilgspējīgu zveju. Paldies! Liels paldies, un tagad uh, vārds vēlreiz komisāram Bēles kungam. Iespējams, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem par šīm interesantajām debatēm. Daži no jums uzsver vairākas problēmas, ar kurām mēs saskaramies īstenojot uh, kopējās zivsaimniecības politikas reforma. Mums visiem ir kopīgs intereses, un mūsu kopīgās intereses ir nostiprināt uh, zveju un padarīt to par ilgspējīgu nozaru. Tāpēc mums ir jātiek galā ar izaicinājumiem, un visiem kopā mums ir jāstrādā, lai nostop, nostiprinātu uh, mūsu zvejas sektoru. Kā jau tik pieminēts, e, notiek pārēj, pārēj no izkraušanas jūrā uz izkraušanas pienākumu. Uh, bet mērķis ir samazināt piezvēju pēc iespējas vairāk, un viens no veidiem, kā to panākt, ir um, izmantot selektīvākus zvejas instrumentus. Mēs, mums arī ir jāpatur prātā, ka aizsargājot nozari, mēs to darām domājot par ilgspējīgu uh, zvejnieku darbības iespēju. Daži no jums jau pieminēja to, ka ir nepieciešama fleksibilitāte, un tāda ir iespējama, iespējama ar de minimis noteikumiem un kvotām, kas ir jāņem vērā. Kā jau eh, daudz pieminēja, omnibus ir tikai pagaidu risinājums un tehnisko eh, noteikumu reforma sekos, un tāpat arī mēs domāsim par kontrols pasākumiem. Jāsaka arī, ka mēs neatstājam zvejniekus novārtā. Es vēlētos arī atgādināt, ka mēs esam paredzējuši atbalsta pasākums zvejniekiem, piemēram, palīdzot viņiem mainīt zvejas instrumentus un tā tālāk un tā joprojām. Kādēļ kungs atgriezās pie iepriekšējām debatēm un pieminēja šo te juridisko punktu. Es nezinu, vai man vajadzētu vispār pie tā atgriezties, bet pavisam īsts komentārs. Jā, tik tiešām par to tika diskutēts padomē, un es priecājos par to, ka padome atbalstīja vispārējo pieeju un neiz, neizslēdz šo te punktu, kas attiecas uz juridisko pamatu. Un komisija pilnībā apņēmības pilnīgi īstenot uh, starp institucionālās darba grupas uh, secinājumus. Uh, Priekšsēdētā, kā jau es uzsvēru sākumā, visi e, iesaistītie spēlētāji tagad tiek aicināti uzņemties savu atbildību un um, nodrošināt labu sadarbību, un mēs risināsim visus vēl neatrisinātos jautājumus. Paldies priekšsēdētājiem! Liels paldies komisāra kungs, un tagad vēlreiz vārds referentam Kadekungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi, vispirms paldies par šīm kvalitatīvajām debatēm. Es vēlētos vispirms pateikties visiem tiem, kas piedalījās šī ziņojuma izstrādāšanā, ēnu referentiem, Zivsaimniecības komitejas sekretariātam, eh, pa, mūsu padomniekiem, komisāru kungam un arī Latvijas prezidentūrai. Bez viņu visu līdzdalības tas nebūtu bijis iespējams. Es vēlētos pateikties arī saviem asins, asistentiem. Uh, Lai īstenot izkraušanas pienākumu ir nepieciešams, lai to ievērotu visi, un no tā ir atkarīga arī uzticēšanās mūsu institūcijām un kopējās zivsaimniecības nākotne. Dalībvalstis, parlaments, um, profesionāļi un zinātnieki, viņiem visiem ir jācenšas panākt to, lai um, šis noteikums tiktu pienācīgi īstenos, jo es joprojām esmu pārliecināts, ka to nebūs tik viegli īstenot, kā jau es teicu to savā ievadrunā. Un šī te eh, selektīvā pieeja ir risinājums problēmai. Paldies! Dank, Paldies, Kadeka kungam. Tagad mēs esam beiguši debats. Balsojums notiks rītdien.